dažas tādas tehniskas piezīmes vēl būs par to, kā to iz, padarīt tādu smalkāku. Nu, tagad varbūt par to, kur mūsu viedoklis ir nedaudz citādāks. Pirmām kārtām jautājums par Lukas kunga ierosinātajiem skaitļiem. Viņš šeit runā par virkni skaitļiem, mainīgā atlaides likme, kas piemērota nominālajai summai parastajām sektajām obligācijām. Es atvainojos no tiem tātad aktīviem, kas tiek iekļaut šai aktīvu kopumā, un te tiek minēt, lūk, procenti, 90, 80, 60 procenti. Un šīm vērtībām nevajadzētu tad attiecīgi tam, kas iekļauts aktīvu kopumā, nedrīkstētu pārsniegt šīs eh, vērtības. Man gribētos viņam vajadzētu, kā viņš ir nonācis pie šiem procentu skaitiem 98, 60, kāpēc, te, piemēram, nezinu, nav 85, 75 tā tālāk. Kāds bija tas pamatojums, kur viņš izvēlēja šos skaitļus? Vēl pāris citu gadījumu, kad arī mūsuprāt šie skaitļi kaut kāda tiek minēti, vēlamies zināt, no kurienes tie nāk, nu, piemēram, svērtais risks attiecībā uz eh, pagarinātajiem atmaksas termiņiem. Arī šeit bija 5, 10, 15% atkarībā no mm, pagar termiņu pagarinājumu. Mēs vēlētos arī zināt par pamatojumu, kas eh, saistīts ar šo skaitļu izvēli. Nu, tālāk par šo pātrinājumu. 21. grozījums. Pātrinājums maksājumos, maksātnespējas gadījumā to maksājumu gadījumā, kas nodrošināta ar saktu obligāciju. Te vēlamies atstāt iespēju, vismaz zinām iespēju investoram ietekmēt šī perioda garumu, ak šīs akcelerācijas, ja pātrinājumu garumu, jo pašreizējā formulējā šāda veida iespēja investēr, investoram izmantot savu ietekmi netiek dota maksājumu, nu, tātad viņš nevar ietekmēt maksājumu ātrumu. Tālāk par homogenitāti aktīvu kopējā pūlā, jeb kopumā, mēs neatbalstām pārāk pārāk lielu iejaukšanos šai striktajā, ar, šādu iejaukšanos ar striktu regulējumu. Domājam, ka vajadzētu dalībvalstīm atstāt tomēr zinām rīcības spēju definēt kaut kādu spēcīgu. Mēs zinām, ka kaut kāda homogenitāte ir vajadzīga atsevišķām aktīvu kategorijām šai kopējā aktīvu kopumā, bet no otras puses rāgoties, mēs tomēr vēlamies piedāvāt dalībvalstīm nelielu iespēju noteikt, kādā mērā um, to uz vienu vai otru pusi pavirzīt. Domājam, ka šeit varētu dalību valstīm atstāt iespējas, iespēju rīkoties atšķirīgi. Mēs turklāt vēlētos, lai būtu arī pāns par atvasinātajiem instrumentiem joprojām šai direktīvā, jo mēs zinām, ka atvasinātie instrumenti ir tie, kas nereti ļauj izvairīties no valūtu neatbilstības šādā aktīvu kopumā. Un, ja mēs to formulējam tādā saprātīgā un izmantot tiek saprātīgā veidā, tad tie var spēlēt pozitīvu lomu aktīvu kopumu stabilizēšanā par termiņu pagarināšanu. Te mums ir zināmas šaubas, vai nu diena ir tā, ka būtu pareizā pieeja piešķirt augstāku riska pakāpi. Pa tām, tiem, tām, tiem vērtspapīriem, kam ir garāki atmaksas termiņi. Mm, gal galā attiecīgas ļoti respektējums iestādes ir publicējuši virkni dokumentu, kurās varam lasīt, ka faktiski pagarinātas atmaksas termiņi parasti samazina risku šādu obligāciju gadījumā. Turklāt, un to mēs varam konstatēt arī, piemēram, dažādās publikācijās no firmas Mūdīs, Ir arī cita veida praktiski iemesli šādu veidu termiņu pagarinājumiem, un par to tāpēc mēs vēlētos vēl ar Lukas kungu apspriesties, padiskutēt. Varbūt mēs varētu vienoties par kaut kādu tādu fiksētu likmi, eh, svētā riska likmi, kas tiktu piemērots aktīvu kopumiem, neatkarīgi no tā, vai šie atmaksas termiņi var tikt pagarināt vai nē, un uz cik ilgu laiku. Ah, es jau esmu pārsniedzis atvēlēlu laiku, jā, nu labi, tad ar to arī savu stāšanos beigšu. Paldies! This is my first meeting as. Paldies. Šī ir mana pirmā sanāksme kā vicepriekšsēdētāja. Un es cenšos rīkoties ļoti elastīgi. Manā rīcībā gan ir āmurs, bet es cenšos to neizmantot. Nākošais runātājs ir Alfreds Sants no sociāldemokrātiem. Paldies. Iesākumā es vēlētos pateikties referentam, kuram bija ļoti ambiciozs eh, darba grafiks, kuru viņš ievēroja. Eh, tomēr būtu visai riskanti, ja mēs veidotu jaunus sarežģītības elementus eh, un tādā veidā kavētu paketes pieņemšanu. Bet tagad daži eh, punkti, kuros es gribētu iesniegt grozījumus, to sakarā es izteikšu dažas vispārīgas piezīmes, kā jau vairāk kārtīgi tas izskanēja. Uh, Eh, sektie, eh, sektās obligācijas sevi ir pierādījušas jau gadsimtu garumā, un tās ir parādījušas sevi kā robusts līdzeklis, kā eh, finansējuma celšanai caurskatāmā veidā. Un to var darīt nacionālo tirgu ietvaros, arī pārobežu veidā. Atsevišķās valstīs, Vācijā, Dānijā, sektie maksājumi tiek uzskatīti kā būtiski rīki, un direktīva sniegtu dalībvalstīm pietiekami daudz um, elastības, bet ir pārāk liela daudzveidība nacionālajos tirgos. Es domāju, ka mūsu pieeja komisijas tekstam ir jābūt šādai. Jāatzīst ilga te, eh, termiņa pastāvējušās nacionālās prakses un ir maksimāli e, jāievēro un jārespektē jau sasniegtais un centīsimies nelabot to, kas darbojas vienlaicīgi. Būtu e, pretproduktīvi pret e, iestrādāt vēl vairāk detaļu jau tā detalizētajā tekstā. Es saprotu domu gājienu neiekļaut pārāk daudz e, detaļu šajā sakarā. Es uzskatu, ka šāda stratēģija ir nodrīga pats, jā. E, mēs nesasniegsim pilnībā vēlamo progresu. Runājot par referents sagatavo tekstu. Eh, man iebildumi ir sekojoši. Sastais pants par eh, pamatlīdzekļiem, preferenču izturēšanās, eh, pārklāšanās ar LC, LCR deleģētajiem aktiem. Tāpat ir arī atsevišķas Eh, problēmas par dalību valstīm, kā jau es pieminēju, jo jau esošos atvasināto darījumu līgumus un vēl citus. Sastais pants ir direktīvas būtiskākā daļa. Un šajā sakarā ziņojums pieturas pie eh, Eiropas parlamenta rezolūcijas. Tomēr runājot par parastajām sektējām obligācijām. Šādā veidā tas, papla, tas ir precizējams. Es saprotu, ka referents gribētu izmantot šo rīku, lai veicinātu izaugsmi un inovācijas. Tomēr es domāju, ka jāpatur atsevišķais sekto maksājumu zīmols kā atsevišķas zīmols. Tāpēc mums vajadzētu E, sagaidīt jaunu komisijas priekšlikumu. Un es gribētu saistīt abu kategoriju definīciju, e, lai nepadarītu sistēmu vēl sarežģītāku. Runājot par eh, sekto maksājumu kategoriju marķēšanu, tas ir ļoti nozīmīgi skaidrībai tirgu. Eh, to mēs eh, atzīmēs, tos mēs marķēsim kā augstākās šķirs, Eiropas augstākās šķirs un parastās sektās obligācijas. Un tā kā tā ir daļa no plašāk ietvara, mūsu grozījumi varētu ietekmēt citas jomas. Tā, tu, tāpat es atbalstu 13. pantā piedāvāto marķējumu, tāpēc, ka tas padarītu situāciju drošāku. Savukārt, man ir iebildes pret preferenciālu izturēšanos, kā ir norādīts 14. grozījumā. Tas nozīmētu nozīmīgus signālus investoriem. Tāpat runājot jau par eh, procentiem, ko norādīja Rosatīkungs, eh, no kurienes šie skaitļi ir ņemti? Kopumā es domāju, ka komisijas teksts ir labs pamats turpmākai diskusijai un analīzei, un es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā teksts, darbs pie šī teksta tiks pabeigts. Paldies! Kerolaina no Aldi grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Bentam Lukam par sagatavoto ziņojumu. Kopumā mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, uh, sekto obligāciju tveram. Un uh, t, tas dod Eiropas tirgiem stabilu atbildi izmaksu efektīvā finansēšanā. Piedāvātie ietvēri paredz um, skaidrs investīciju iespējas investoriem, kā arī veicinās finanšu stabilitāti. Mēs atbalstām pie, e, to, ka piedāvais teksts būtu kā direktīva, jo tas e, dotu iespēju katrai valstī piemērot savu specifiku, vienlaikus saglabājot vienot ietvaru. Tomēr ar cevišķi jautājumu, par kuriem mēs gribam runāt. Un tas attiecas uz sekto obligāciju eh, marķējumu saglabāšanu, lai tā būtu maksimāli tīra. Pagaidām mūsu prāts eh, esošā kritērija ir pārāk zemi, un mums būtu jārunā par augstas kvalitātes pamatlīdzekļiem, kas ir ļoti nozīmīgi, lai paturētu sekto obligāciju augstos standārtus, un mēs šīs uh, līdzekļu grupas stabilitāti un kvalitāti nemazinātu. Es apsveicu uh, Eh, referentā nolūks saglabāt eh, esošo kvalitāti. Ir atsevišķi grozījumi, kurus nevar atbalstīt, ir grozījumi numur 4 un 5. Ar šiem grozījumiem tiek mēģināts iekļaut augstāku riska svēršanu atsevišķām saktajām obligācijām ar pagarinātiem termiņiem. Un priekšlikums uh, attiektos uz trīskāršu A reitingu. Un piedāvātais risinājums nebūtu laba alternatīva. Un tas varētu palielināt risku no 10 līdz 30 procentiem, un tas grautu labi funkcionējošus tirgus, kurus neatbalsta tirgus datiem. Kā jau es sacīju, es eh, iesniegšu vairākus grozījumus, lai varētu saglabāt eh, sekto obligāciju kvalitāti, kā arī, lai varētu ņemt vērā nacionālo specifiku. Un, protams, es cerīgi raugos uz turpākajām eh, diskusijām un domāju, ka šis darbs pie šī teksta tiks pabeigts vēl šī sasaukuma laikā. Paldies, paldies Kerolainai! Mēs esam saņēmuši atvainošanās vārdus no Filipa Lamberta no zaļo grupas un nākošais runātājs goja grupas vārda ir eh, Marīza Matijas. Es runāšu portugāļu valodā. Es komentēšu vispārīgā veidā šo jautājumu, neieslīkstot detaļās. Jū, vārds que o relator. Okay. <laughs> es pagaidīšu, lai referents uzliek um, austiņas. Ļoti vispārīgs komentārs par lietām, par kurām mēs diskutējam, jo detalizētāk es savu viedokli klāstīšu grozījumos. Katrā ziņā iesnākumā norādu to, ka piekrīt referentam. Uh, tad, kad viņš moti, īsā paskaidrojumā norāda to, ka sektās ob, obligācijas ir instruments, kurš pretēji citiem paturētu uh, līmeni uh, augstāku salīdzinājumā ar uh, esošiem instrumentiem. Turklāt uh, šis uh, instrum, eh, eh, <clears throat> strādājot pie šī instrumenta, mēs nedrīkstam eh, pieļaut iepriekšējās kļūdas. Es domāju, ka šis finansējuma instruments ir jāveicina un ir ļoti nozīmīgi ir stiprināt ar priekšlikumu komisijas, ar ziņojumu komisijas priekšlikumu un es strādāšu pie grozījuma šajā sakarā, bet it īpaši ir jārunā par tām bažām, kādas man ir un kuras vēros izklāstīt pirmkārt attiecībā uz regulatīvajām problēmām, kas varētu uh, attiekties uz uh, summām Eh, kas ienāk no ārpus Eiropas Savienības, tā kā mēs runājam par starptautisku finanšu sistēmu, šeit ir runa par aktīviem, kas tiek pakļaut dažādiem regulatīviem ietvariem, un tas varētu sarežģīt eh, situāciju Eiropas regulējuma sakarā. Nu, manas otrās bažas ir saistāmas ar atvasinātajiem līgumiem. Uh, Domāju, ka ir jānosaka ierobežojumi to izmantošanai, risku samazināšanai un, manuprāt, domāju, ka piedāvātais risinājums nav pietiekami tālajošs un man ar saviem grozījumiem Es gribu norādāt, ka atvasināto līgumu iekļaušana ir nevēlams aizvietojums adekvātai riskus novērtēšanai un, manuprāt, sniedz iluzoru iespaidu par drošumu. Un ņemot vērā šos apsvērumus, es, es arī iesniegšu savus grozījumus, esmu uzklausījusi vairākus viedokļus šajā sakarā, un tāpat esmu gatava turpināt sadarboties, meklējot kompromisu priekšlikumus ar referentu un ar dažādām politiskajām grupām. Paldies! Un vēl piebildīšu. Uh, kā atvainojiet, man ir jādodas uz itre komiteju, un tāpēc mēs varēsim turpināt šo diskusiju citā reizē. Okay, thank, thank you very much indeed, Marisa, for that. So... Paldies, Marisa. Nākamā grupa, NF, vai Barbara Kapela ir mums pievienojusies? Nē. Tad būs brīvā mikrofona procedūra. Viens runātājs tajā ir pieteicies, tas ir uh, Sociāldemokrātu grupas pārstāvis Prava Rāns Pērēš, lūdzu. Priekšsēdētāji, pirmkārt vēlos apsveikties, jū, apsveikt jūs par pirmo dienu jaunajā amatā, vadot šo sanāksmi. Ļoti daudz jau kas izskanēja, tā skaitā no ēnu referentu puses, no vairākām grupām, runājot pār tematiem, kas man liekas būtiski. Un eh, atgriežoties pie iniciatīvas ziņojuma, kas, kur nolūks bija E, veidot pievienoto vērtību, nesagraujot to, kas darbojas, konkrēti runājot par nacionālajiem režīmiem, tad, kad ir iespēja gūt finansējumu efektīvā veidā, gūt finansējumu caur sektajām obligācijām. Un iespējams šeit varētu balstīties uz komisijas priekšlikumiem, kā to norāda arī mūsu e, referents Alfreds Sants, kā to norādīja Dārjuši Rozātīm. Tālāk runājot par to, kā ņemt vērā mm, atsevišķus ieteikumus attiecībā uz eh, sekto obligāciju kategorijām. Šajā sakarā tirgo jau pastāv prakse, kas dotu iespēju arī iesākt to turpināt. Un runājot par uh, uh, obligāciju eh, briedumu un termiņu noticēšanu. Uh, šis jautājums arī ir apsverams, un es arī ceru, ka referentam būs iespēja strādāt maksimāli ātri, un ka viņš arī varēs paplašināt mūsu mandātu eh, sarunu bāzi, lai iekļautu uzklausīto savā iniciatīvas ziņojumā. Paldies! Paldies, Pravanš! Vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties? Šķiet, ka ne. Lukas kungs, tad aicināšu jūs rēģēt uz notikšo diskusiju. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, jo īpaši ēnu referentiem par uh, uh jūs izteiktiem komentāriem par manu ziņojumu. Man ir prieks uh, redzēt, ka šķietādos plašos vilcienos ir uh, vienāda nostāja par uh, ziņojumu uh, ideja starp uh, nošķīrumu, starp uh, augstākās šķiras saktām obligācijām un parastām saktām obligācijām. Šķiet, ka vis, visvairākums no tiem, kas izteicās atbalstītu šādu pieeju, varbūt ne Alda, bet pie tā vēl atgriezīšos pēc brīža. Šķiet arī ir plaša vienošanās par to, ka mums vajadzētu kāda veida preferenciālu režīmu parastajām saktajām obligācijām. Manuprāt, tas ir labs priekšnosacījums turpmākam darbam un um, šo ESN, uh, tam, ka tiem nav piešķirta pienācīga uzmanība, par ko ir žēl, bet uh, tas noteikti ir radies uh, laika ierobežojuma dēļ. Šāda laika ierobežojums noteikti pastāv. Izskanēja vairāki jautājumi, jautājumi, par kuriem varam diskutēt. Sākšu ar komentāriem, kuros tika paustas bažas, ka uh, Sastais pants manā versijā, faktiski 6a pants manā ziņojumā ir noteic, nolaicis šo latiņu par zemu. To teica Karolaina. Aldis ierosinājums bija, ka tikai ar CR 190 sadarīgas, sadarīgas vērtspapīrus varētu saukt par saktām obligācijām. Tas neatbilst INI pieejai, jo pamadoma INI gadījumā bija šāda. Mēs nevēlamies iejaukties tirgu, un šīs ar 129 atbilstīgās obligācijas ir tikai viena no apakškategorijām zem šī apzīmējuma. Tās ir saktās obligācijas, kas atbilst 54, bet ne 129. Un te arī 6a pantā mēs mēģinam precīzāk nodefinēt uh, sekto obligāciju jēdzienu, uh, nodrošinājumu portfelī, kas nav pieminētas uh, KPR 129. pantam. Mēs, protams, varam izvērtēt vēl 6a pantu, no, izvērtēt, vai latiņa ir noteikti par augstu vai par zemu. Es iebinos ar goe komentāriem, kur uzskatīja, ka šī latiņa ir par augstu, citi atkal domā, pretējo. Šis ir jautājums, par ko mums vajadzētu diskutēt ēnu referentu sanāksmē. Mana pieeja bija šāda noteikta konservatīvus kritērijus par kvalitatīvajām īpašībām uh, nodrošinājumu portfelim, bet uh, nerunāt par to tādām sīkākām īpašībām. Iespējams, vajadzētu sanākt kopā un apspriest dažādus aktīvu piemērus, kurus aptvertu 6A pants vai kurus neaptvertu 6A pants. Kādas ir mūsu domas par to? Man ir skaidri priekšlikumi par atlaižu likmēm vai par risku likmēm, jo īpaši termiņu pagarinājumam. To arī pieminēja daži kolēģi dažādi priekšlikumi no jūsu puses, jo komisija pati nav nākusi klajā ar priekšlikumiem šajā jomā. Es varu piedāvāt grozījumus ar varbūt vēl nedefinētiem skaitļiem, to varētu norādīt kā nezināmos, bet vēlējos dot priekšstatu par to, kā varētu izskatīties šīs atlaižu likmes, uh, tās varētu kalibrēt tādā veidā, kas atbilstoši iedarētos pastāvošajā regulējošo pasākumu ietvarā un kas neradītu negatīvu ietekmi. Esmu izskatījis arī LTV uh, īpatsvaru, kas jau ir iestrādāts kā pēr, šie 80% un 60%, ko pieminēja Dārieša Rozātī. Mums ir jāaplūko, kas mums ir komerciālo īpašumu gadījumā, kas ir privāto īpašumu gadījumā, ir jāizskata, kādi ir riski šiem konkrētajiem aktīviem, kas ir pieminēti. Bet tas, protams, ir kalibrēšanas jautājums, tas ir izvērtēšanas jautājums, par to ir jādiskutē un par to darīsim, to mēs darīsim no sākuma ēnu referentu sanāksmēs, un nu, tiklīdz būsim nonākuši pie vienprātības, tad varēsim doties uz trialogu, iespējams padomē būs vēl kādas citas idejas. Bet, manuprāt, mums vajadzētu sākt ar kaut kādiem skaitļiem, un es šo skaitļus esmu piedāvājis, bet, kā jau teicu, uh, tad par tiem varam tālāk runāt ēnu referentu sanāksmēs. Ja runājam par Alfrēda Santa pieminētiem rezultātiem, es pilnībā piekrītu šai pieeja, ka netiktu, netiktu pievienoti jauni sarežģītības elementi uh, sakto obligāciju sistēmai, lai nekropļu, neizkropļotu tirgu, kas faktiski darbojas pavisam labi vai pat pa, uh, tiešām ļoti labi, pat arī krīzes laikā. Uh, Dažas no jaunajām idejām priekšlikumā nāca no komisijas institīvām. Komisija ir piedāvājusi ieviest atsevišķus aspektus, kas pašlaik netiek eh, atrunāti regulā, un dažos gadījumos esmu pamainījis komisijas priekšlikumu, piemēram, ideju par iekšēju un ārēji uh, izdotām saktajām obligācijām. Tas ir kaut kas jauns, to es kritiski izvērtēju, un tādēļ esmu arī ierosinājis svītrot šo pantu. Vēl kāda jauna ideja bija ideja par kopīgo finansējumu, ko es kopumā varēju atbalstīt, jo mūsu mērķis ir kapitāla tirgus savienība. Un tāda arī bija inī ziņojuma ideja. Un arī šis kopīgais finansējums pārobežu kontekstā to noteikti vajadzētu atļaut, to vajadzētu noteikt precīzākā veidā, kā to arī izdarījusi komisija. Uh, runājot par kopīgo finansējumu, par atvasinātajiem instrumentiem. Tā drīzāk ir tāda diskusija par jēdzieni, par vārdiem, ne par to nozīmi. Atvesinātos instrumentus varētu izmantot risku ierobežošanai, kā es to pieminu savā ziņojumā. To nevajadzētu uzskatīt par tādu materiālu ķīlu izsniegtajām obligācijām. Bet tas drīzāk ir formulējuma jautājums. Uh, vai tie ir atvasinātie instrumenti, kas ierobežo valūtas maiņas riskus, vai tas ir jautājums par uh, uh, saktajām obligācijām, vai tā drīzāk ir tāda riska ierobežošanas tehnika. Arī šis ir viens no jautājumiem, par ko varēsim sīkāk uh, turpināt diskusiju ēnu referentu sanāksmēs. Par termiņu pagarinājumiem. Uh, īpaši pateicīgs esmu par Darījus Rozatī komentāriem, ka vajadzētu uh, visticamāk nodrošināt kaut kādu risku ierobežošanas uh, mehānismu. Jūs pieminējāt šo fiksēto riska svaru. Jūs droši vien arī varētu piekli, piekrist, ka neilgi pagarinājumi līdz gada, gadam vai kā tam līdzīgi būtu pieejami, bet kaut kādā brīdī mums vajadzētu arī domāt par riska izsvēršanu, kas būtu arī sadarīgs ar manu pieeju. Šķiet, ka es esmu reaģējis uz vairākumu no jautājumiem. Nē, aizmirsu viendabīgumu. Viendabīguma prasība. Šī ideja nāca no komisijas, un esmu diezgan skeptiski noskaņots pret šo prasību. Es aplūkoju viendabīgumu kā kaut ko tādu, kas varētu veicināt investoru izvēles un lēmumus, bet ir jābūt arī kaut kādām iespējām uh, diversificēt uh, riskus. Ja? Uh, ja nodrošināt portfels ir pārāk viendabīgs, tad ir grūti nodrošināt risku diversifikāciju. Es pilnībā piekrītu tam, ka tam, tam vajadzētu palikt dalību valstu ziņā, proti viendabīgumam, bet tas ir tāds uh, izvēles jautājums, ko mēs vēlamies panākt, uh, ko vēlamies iekļaut direktīvā, un mums vajadzēs redzēt, vai ēnu referenti varēs uh, panākt uh, vienprātīgumu mūsu sanāksmēs un diskusijās pēc šīs sanāksmes. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies Lukas kungam par viedokļu apmaiņu, paldies kolēģi. Tagad tā, par laika grafiku paredzēto. Tas ir diezgan uh, īs un cieši. Šodien uzklausījām prezentāciju. 25. līdz 25. septembrim 2005. varat iesniegt uh, grozījumu priekšlikumus. 18. novembrī izskatīsim šos grozījumus. Balsojums ekonu komiteja ir paredzēts 5. novembrī. Es atvainojos, grozījuma izskatīšana būs 18. oktobrī. Mēs negribētu, lai balsojums notiktu pirms grozījuma izskatīšanas. Tātad 18. oktobris grozījuma izskatīšana un 5. novembris balsojums ekon komitejā. Paldies, kolēģi! Un sestais punkts - citi jautājumi. Šķiet, ka tādu nav, neviens neko nevēlas teikt. Tādā gadījumā nākamā sanāksme būs 24. septembrī, pulksten trijos. Briselē. Paldies!